politiku ekonomikas lietās 2014. gada prioritātēm Eiropas semestri ietvaros. Nils Torvalds ir referents, mums ir 28 grozījumi iesniegti un 4 kompromisa grozījumi tika ierosināti. Mūsu referents tos ir ierosinājis. Es došu vārdu Nīlam Torvaldam, lai viņš pastāsta par šiem kompromisu grozējumiem vairāk. Paldies! Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, īstenībā nav daudz ko teikt. Lielākā daļa sakāmā jau ir pateikta, ir daži nelieli labojumi kompromisiem, un uh, Mums droši vien būs darīšana arī ar mutisko grozījumu no sociāla demokrāta grupas puses, ja es pareizi sapratu, bet citādi. Balsošanas saraksts eh, ir jau pilnībā nokārtots. Très bien, alors nous allons pouvoir passer. Ļoti labi, tad sāksim balsot. Pirmas grozījums, um, referenta grozījums par. Paldies. Um, pret. Viens nav pret, neviens eh, neaturas. Otrais grozējums. Eh, referents ir par. Lūdzu, par. Paldies. Eh, pret. Neviens, neviens neaturas. Tagad kompromis viens. Par otro rindkopu. Referents ir par. Par, lūdzu. Pret, lūdzu. Divi cilvēki ir pret. Neviens neturas. Un tagad precizējošu grozījums numurs 3. Numurs 4 atvanēt. Tātad, kurš ir par? Pret. Atturas. Noredīts. Tagad otrais kompromisa grozījums par trešo rindkopu. Par sesto un septīto grozījumu. Par. Pret. Divi cilvēki pret. Atturas. Neviens. kompromisa grozījums 3, pamatoties uz 8, 9, 10 grozījumiem par Paldies. Pret. Neviens. Atturas. Divi cilvēki. Ejam tālāk. Piektais uh, punkts un 11. grozījums uh, referents ir pret. Kurš ir par? Paldies. Pret. Paldies, saturas. 4, 5 cilvēki atturas. Grozījums noraidīts. 12. grozījums. Referents ir pret. Lūdzu par. Paldies. Pret. Paldies. Atturas. Nē, neviens. Noreidīts. Kompromis numur 4. Pamatoties uz 13, 14 un 15 grozījumu par. Paldies. Pret. Trīs cilvēki atturas. Neviens. Pieņemts. Tagad 7. rindkopa 16 grozījums. Referents ir pret par lūdzu 16. grozījumu? Paldies. Pret? Paldies. Atturas. Grozījums ir noraidīts. 17. grozījums. Referents ir pret, par, atvainojiet, par tagad balsojam. Paldies, pret. Mēs pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ir pieņemts. 16 balses par, 13 pret. Runā bez mikrofona. Jūs vēlaties atkārtot balsošanu? Atkārtosim. Sākam balsot. Sākam balsot. Nu, pašam jāiemācās, kā izmantot šo ierīci, bet šķiet, ka viss sanāk. Beidzam balsot. 17 balsas pār 14 pret, 3 cilvēki atturas, līdz ar to pieņemts. 8. rindkopa, 19. grozējums, referents ir pret. Pār šo grozējumu lūdzu. Pret atturas, noraidīts. 20. grozējums referents ir pret. Lūdzu par. Pret. Paldies atturas. Noraidīts. 21. grozījums. Referents ir par. Par. Paldies. Pret. Neviens neturas. Ir pieņemts 9. rindkopā 23. grozījums. Referents ir pret. Par. Paldies. Pret. Atturas. Noraidīts. 10. rindkopā 25. grozījums. Referents ir par. Pārlūdzu. Paldies. Pret. Atturas. Man šaubas par iznākumu. Sākam balsot elektroniski. Viss nobalsojuši. Beidzam balsot. Grozējums ir pieņemts ar 18 balsīm pār 15 pret un uh, trim cilvēkiem, kas atturas. Tagad uh, jauna desmitā rindkopa, 26, 6 grozējums, referents ir pret, pār, paldies, pret. Šķiet, ka noraidīts. 27. grozējums 11. rindkopā, referents ir pret. Par 27. lūdzu. Paldies pret. Atturas. Noreidīts. 28. grozījums. Referents ir pret. Par šo grozījumu. Balsosim labāk elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. 19 balsis pret un 14 pār. 3 cilvēki atturas. Tagad uh, balsojam par visu tekstu šādi grozītu. Balsosim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ir pieņemts šis uh, priekšlikums, uh, atzinuma priekšlikums ar 28 balsīm par un trim pret četriem cilvēkiem atturoties. Nous allons maintenant procéder au vote. Tagad um, mums jānobalso par aptuveni 1500 grozējumiem, ko komisija, ko komiteja, politiskās grupas un kolēģi deputāti ir iesnieguši par padomes nostāju attiecībā uz 2015. gada budžeta projektu. Atzīmējiet ka nākamnedēļ, 7. oktobrī, mēs balsosim arī par normatīvo rezolūciju, kas pavadīs grozījumus eh, plenāras sēdē. Tas ir paredzēts 22. oktobrī. Es aicinu jūs eh, balsot šādi. Sākumā mēs izskatīsim grozījumus par aģentūru kredītiem, Tad izskatīsim administratīvas lietas un uh, piekto kategoriju. Tad pāriesim pie kategorijas 1B, uh, tad pie otrās kategorijas, trešās kategorijas un iespējams uh, ap 18.30 mums izdosies to pabeigt, un ja neizdosies, tad mēs rīt turpināsim skatīt kategoriju 1A, kategoriju 4 specifiskus instrumentus, kredītus, kas saistīti ar pilotu projektiem un īpašiem projektiem, un tad maksājuma lietas. Mums ir paredzēti noteikumi. Referenta priekšlikumi tiks skatīti visu pirms. Mēs to skatīsim blokos, ja tas būs iespējams. Uh, par individuāliem grozējumiem, kur nav paredzēti kompromisi un kur grupa paredz eh, atsevišķu balsojumu. Mēs eh, skatīsim eh, atsevišķi un balsosim atsevišķi, ja to paredz kompromis. Tad mēs balsosim par piezīmēm un atrunām komitejas deputāti tiek aicināti pieturēties pie noteikumiem, kas eh, skar katru balsošanas bloku, ieskaitot arī piekto kategoriju, kur mums ir specifiski iesniegti grozējumi. Paldies eh, sekretariātam, mm, kolēģiem, kas ir sagatavojuši šos dokumentus. Un Cerams, eh, tas, kā esam labi sagatavojušies, ļaus mums ietaupīt laiku un atvieglot balsošanas procedūru un izskatīšanas procedūru. Pirms dot vārdu referentam un ģenerāla referentam, varbūt eh, Kaliņokums eh, no budžeta ģenerāla direktorāta no komisijas vēlas pastāstīt mums nedaudz par šo projektu un par iesniegtiem grozījumiem lūdzu. Merci beaucoup. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Godātie komitejas locekļi, paldies par šo iespēju jūs uzrunāt pirms šī svarīgā balsojuma par 2015. gada budžetu. Iepriekšējās sanāksmēs un trialogu sēdēs Komisijai jau bija iespēja nākt klajā ar savu 2015. gada budžeta projektu, kā arī izklāstīt savu nostāju padomes lasījumā. Un šodien es ar prieku varu bilst, ka daudzi Eiropas parlamenta deputātu komiteju un politisko grupu iesniegtie grozījumi lielā mērā ir virzīti uz mūsu ierosināto maksājumu un saistījumu līmeņu atjaunošanu, uh, komisijas budžeta projektā. Attiecībā uz saistību apropriācijām mēs jau īpaši apsveicam lēmumus, kas pieņemti attiecībā uz kategoriju 1 un 4, attiecībā uz nodarbinātību un citiem jautājumiem. Eiropas Savienības budžets, atgādinu, ir par investīcijām. Uh, Tāpēc no mūsu skatu punkta nav jēgas runāt par nodarbinātību un izaugsmi, bet samazināt tēriņus tajās kategorijās, kas visvairāk veicina izaugsmi un darba vietu radīšanu. Ieguldījumi nesīs augļus un būs ilgtspējīgi tad, ja tiem līdzi nāks atbilstīgs maksājuma līmenis gan 2015. gan arī turpmākajos gados. Tāpēc man ir prieks redzēt, ka virkne grozījumu ierosina atjaunot maksājumus tādā līmenī, kādā to ir ierosinājusi komisija, un tiek koriģēts eh, padomis ierosinātais divu miljonu samazinājumu ierobežojums. Eh, Miljārdu samazinājums. Tāpat uh, tika ierosināts uh, palielināt apropriācijas virs komisijas uh, ierosinājumu, jo īpaši attiecībā uz 2007. līdz 2013. gada programmu pabeigšanu. Es saprotu, ka galīgais mērķis šeit ir pārliecināties, ka nepalielināsies pārnesto saistību apjoms un ka šīs problēmas tiks risinātas 2015. gadā, tomēr šobrīd komisija ir pārliecināta, ka tad, ja komisijas ierosinātais budžets tiks pieņemts, tad apropriācijas, ko mēs esam ierosinājuši šajā budžeta projektā, atspoguļos realistisku ainu, kas ļaus uh, sekmīgi īstenot investīciju programmas periodā līdz 2020. gadam, un es domāju, ka mūsu budžeta projekts ir ļoti realistisks ceļš uz to īstenošanu. Es domāju, ka pēdējo nedēļu viedokļa apmaiņa starp institūciju sanāksmēs ir sniegusi jums skaidru ieskatu pozīcijās, un es gribētu pateikties uh, parlamentam par to, ka tas uzņēmās iniciatīvu rīkot šo maksājumu sanāksmi. Vēl piezīmes par konkrētām budžeta jomām. Es gribētu pateikties, jo īpaši Rovielas kundzei galvenajai referentei, kas atjaunoja apropriāciju līmeni, kā tas tika ierosināts 15. gada budžeta projektā attiecībā uz administratīvo un administratīvo atbalstu pozīcijām. Uh, Jāteic, ka šī pašcenzūra, ko komisija parādīja pieņemot budžetu, jo īpaši attiecībā uz uh, komisijas tēriņiem bija īpaši redzama. Šis efektīvāks administrācijas kopīgais mērķis atspoguļojās arī starp institūciju vienošanās projektā, uh, kas paredzēja samazināt personālu visās institūcijās par 5% piecu gadu periodā. To mēs ierosinājām arī savā priekšlikumā, mēs ierosinājām šo samazinājumu sākotnēji pieņemt 1% apmērā, īpaši ņemot vērā jauno aģentūru vajadzības. Uh, kā arī to aģentūru vajadzības, kurām ir jāveic jauni uzdevumi. Attiecībā uz šo ir jāteic, ka šīs komitejas grozījumu virkne ierosina palielināt aģentūra darba vietu skaitu par 225 darba vietām, un tas jau būtu neliels palielinājums salīdzinot ar 2014. gadu un nekādu nesaskanētu ar plānoto samazinājumu par 5% piecu gadu periodā. Vēl viena piezīme, ko es gribētu izteikt, ir saistīta ar Rubielas kundzes un Holmajeras kundzes priekšlikumu pārcelt tēriņus no attiecībā uz speciālo pārstāvi no ceturtās kategorijas uz piekto kategoriju, kas uh, novestu pie lielākas vienkāršības. Holmajeras kundze arī ir aicinājusi pārcelt apropriācijas no administratīvajām izmaksām uz tā dēvētajām kopējām izmaksām. Un es saprotu apsvērums, kas ir šāda grozījuma pamatā, bet vienlaikus ir būtiski paturēt prātā, ka šī ierosinātā pārnese iznīcinātu saikni starp atbalstītajiem tēriņiem un saistīto programmu, bet vienlaikus mēs varētu atbalstīt vienkāršošanas garu ar noteikumu, ka tas tiek veikts budžetāri neitrālu grozījumu ceļā. Tālāk runājot par budžeta projektiem un sagatavošanas pasākumiem, es ceru, ka mēs varēsim palīdzēt jums panākt vienošanos attiecībā uz galīgajiem priekšlikumiem. Visu beidzot, virkne grozījumu ierosina pārcelt daļu apropriāciju uz rezervēm, un tās tiktu atbrīvotas tikai tad, ja komisija izpildītu noteiktus priekšnosacījumus. Un eh, es aicinu pārskatīt šos priekšnosacījumus, lai tie būtu patiešām saistīti ar aktuālajiem tēriņiem un lai tiktu respektēta institūcija neatkarība. Jo īpaši es gribētu norādīt uz ekspertu grupu neutralitāti. Mums nav pieņemams tāds novērtējums, kurā būtu norādīts, ka ekspertu grupas nav caurskatāmas un līdzsvarotas savā sastāvā. Gluži pretēji pēdējo gadu laikā komisija ir panākusi ievērojamu progresu, īstenojot noteikumus par ekspertu grupām, un šajā procesā komisija ir regulāri informējusi parlamentu par panākto progresu gan attiecībā uz grupu sastāvu, gan arī attiecībā uz ekspertu reģistra pilnveidošanu. Tāpat mēs sadarbosimies ar tiesību sārgu, kur tas būs nepieciešams, bet mēs nepiekritīsim priekšlikumam, kas paredz iesaldēt līdzekļus atbilstoši progresam šajā jomā. Protams, mēs kopīgi strādājam pie labākas mūsu ekspertu grupu organizācijas. Virkne grozījumu aicināja mainīt programmu mērķus, iekļaujot piezīmes arī budžeta sadaļās, bet tas ir iespējams, kamēr vien tiek respektēti finanšu regulējuma noteikumi un es esmu droši, ka te jūs man piekritīsiet. Runājot par šīs dienas un rītdienas balsojumu, mēs, protams, jums uh, iesniegsim arī izpildāmības rakstu, lai parādītu, kuri no parlamenta priekšlikumiem ir īstenojami un kuri nē, un es domāju, ka priekšsēdētājs varēs ņemt vērā šīs piezīmes eh, turpmākajā darbā. Paldies! Merci, madame, merci pour vos... Es paldies mūsu um, mm, viešņai no komisijas par šiem komentāriem. Es nešaubos, ka mēs labi virzīsimies uz priekšu. Pirms sākt uh, izskatīt grozējumus, varbūt ģenerāla referents kundze vēlas izteikties. Presidente, y en primer lugar, y ya que ha tomado la palabra. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es vēlos pateikties komisijai par tās darbu un par tās atbalstu, ko tā mums ir sniegusi. Strādājot pie budžeta projekta. Vēl gribu pateikties politiskajām grupām, koordinatoriem un citiem par pacietību. Nekad nav viegli izskatīt visus šos pār par tūkstoti grozījumu un vienoties, eh, bet es gribētu pateikt, ka mans mērķis šodien un rīt izpildīt mūsu saistības kā deputātiem, lai un arī, protams, mums ar padomu jāsadarbojas. Izmantosim, eh, izmantosim to, ko mēs esam noteikuši kā politiskās prioritātātes. Mēs, es saprotu, ka komisija ir iznākus klajā ar piesardzīgu, piesar, eh, piesardzīgu priekšlikumu, bet pa, mums kā parlamentam, kā budžeta iestādēji, mums ir jāskatās, lai budžeta projekts būtu pietiekoši spējīgs apmaksāt visu, kas ir paredzēts. Un ja kaut kas paliek pāri, tad mēs varam apmaksāt to, kas netika samaksāts iepriekšējos gados. Tāpēc mēs mazliet pārsniedzam komisijas piesardzīgo piegājienu, bet tomēr visiem paldies, kas piedalījās e, kopīgās parlamentu nostājas izstrādē. Un es ceru, ka balsošana nebūs pārāk sarežģīta tehniski, ka piezīme Eiropas komisija ir uh, Eh, jau to teikusi, bet es runāju arī Holmairas kundze, ir viens punkts, kas attiecas uz trešo eh, iedaļu un arī par ārējās darbības dienas, dienestu. Eh, komisija ar ārējās darbības dienestu ir panākusi vienošanos. Un faktiski vēl īsti nav viss zināms, bet mēs nevaram balsot par to, kas nav simtprocentīgi skaidrs, tāpēc mēs gribētu vismaz līdz rītam atlikt tādu balsojumu, ja ne tad līdz plenārsēdē, lai mēs eh, skaidri zinātu par visu līdz sīkākajām detaļām. Es ceru, ka visas grupas piegrīt Tāpēc šodien mēs nebalsosim šodien par to, ko eh, ārējās darbības dienas nav panācis vienākšanos ar komisiju. Euh, paldies, mm, ģenerāla referents kundze, paldies arī par šo smago uzdevumu, ko esat uzņēmusies, kas eh, tomēr eh, ļoti labi virz uz priekšu mūsu diskusijas arī šodien. Holmieras kundze, kas bija norūpējusies par rezervēm, kas. Uh, kas ir mūsu rīcībā. Lūdzu. Paldies. Mums skaidri jāsaprot, par ko mēs balsojam. Tagad tas ir skaidri norādīts balsošanas sarakstam. Komisija ir bažas, ka padome varētu izmantot procedūru, lai veikto īsinājumus. Padome nav likusi Uh, manīt, ka kaut kas tam līdzīgs uh, tiek plānots. Es ceru, ka tā tas arī paliks. Rīt mēs paši balsosim. Pagaidām padome pieturas pie neutralitātes principa. Mūsu līnijas mums skaidras, pozīcijas arī skaidras. Mums ir zināms pretrunas starp reģionu komiteju un komisiju. Un ja padome akceptēs neutralitāti, tad rīt varam mierīgi nobalsot, un manas bažas e, šādi tiktu atrisinātas. Ļoti labi, paldies! Tagad e, runājot par budžeta ģenerāla direktorāta e, nostāju 24. septembrī mums notika starp iestāžu sanāksme, mēs runājām par uh, parādu aspektiem, uh, Mēs uh, uzklausējām komisijas atbildi uz mūsu vēstuli, un uh, mums uh, tāpa skaidrs, ka ja mēs noskadrotu šo parādu jautājumu un to, kādas pusēm šeit būtu saistības, tas ļoti atvieglotu budžeta pieņemšanas procedūru. Labi, bet tagad sāksim skatīt grozējumus un balsot. Mēs balsosim sistemātiski izmantojot elektronisku sistēmu, tātad sagatavojiet jūsu balsošanas kartes, bet jūs jau tās esat sagatavojuši, jo mēs tikko balsojām elektroniski. Labi. Tad turpināsim par Eiropas aģentūrām. Nous avons un premier, un premier vote euh, en bloc pour. Mēs balsosim blokā par, um, lai apstiprinātu kredītus, kā tos ierosina komisija, visi, kas ir par šo pirmo bloku. Sākam balsot. Elektroniku. Ja. Balsojam elektroniski. Madame le rapporteur général. Oui, monsieur le président. Ģenerāla referentes kundze. Es tomēr ierosinu priekšsēdētā kungs uh, darīt kā ierasti, tikai dažus uh, balsojumus uh, novadīt elektroniski labi, saka priekšsēdētājs, tad tautā piesim laiku. Visi, kas ir par Eh, kredītu atkal apstiprināšanu. Lūdzu, pacelt rokas eh, pret. Lūdzu, pieci ir cilvēki pret. Tātad grozējums par kredītiem tiek pieņemts. Tagad eh, otrs bloks, kurš paredz papildu kredītus. Tātad papildus tiem kredītiem, ko ierosina komisija. Lūdzu par. Paldies pret. Neviens nav pret. Līdz ar to ir pieņemts. Mēs turpinām ar organigrammu par postiņiem un postiņu izveidošanu. Balsosim arī šeit blokā par uh, visu šo situāciju, lai izveidotu 184 postiņus. Lūdzu, par, pret, 5 balsis pret, atturas, neviens. Grozījums ir pieņemts. Tātad piezīmes tagad. Sākumā par līniju 0602-0302. 665 grozējums, referenti ir par, par, pret, atturas, trīs cilvēki par. Trīs cilvēki pret atvainojiet, atturas uh, ir pieņemts. Nākamais grozējums uh, ir labs. Nākamais grozījums uh, referents ir pret, pārlūdzu. Pret, atturas, divi cilvēki, noraidīts. Tagad 12.03.02 uh, uh, līnija. Referents ir par grozījumu. Par, pret, Pieci cilvēki pret ir pieņemts. 12.03.03, 6.04, uh, referents ir pret, par, pret, 4 cilvēki pret, atturas, 1. 12.03.02, referents ir eh, par, par, pret, atturas, 5 cilvēki pret, pieņemts par rezervēm. 18.02.03, 61.01, nu, nu, nu, referents pret, par. Paldies, pret. 3 cilvēki, 4. Atturas, pieņemts. Nākamais atkrīt. 60, 79, 17 par, pret, atturas, noraidīts. Identisks grozījums 4201 tas pats. Un tas ir viss runājot par aģentūrām. Nous passons. Ejam tālāk. Trešā iedaļa - administratīvās izmaksas. Tad šeit mums ir. Atvainojiet. Un premier amendement. Pirmais grozījums trešajai iedaļām lai atkal ieviestu kredītus, kā to paredz komisija. Lūdzu par. Pret. Seši. Ir pieņemts. Trešā iedaļa. Piekta nodaļa. Kredītu atkal ieviešana. Balsojam blokā. Referents ir par. Par. Paldies pret. Seši. Atturas neviens. Ir pieņemts. Par transferiem. Tas tiek uh, atlikts jo ģenerāla referenta gribēja uh, atlikt šeit balsojumu. Alors, nous avons maintenant des votes euh, sur la ligne 0401 0401. Tagad līnija 0402-0201, jums par kuru referents izsakās negatīvi, par Paldies. Pret. Atturas. Neviens noraidīts. Tā joprojām pie 070401 1967 par viens cilvēks. Pret. Paldies. Neviens neturas. Noraidīts. Tāpat līnija 79,56. Uh, referents ir pret, uh, par, pret, atturas, noraidīts. Par pārējo varam balsot blokā. Referents visur ir pret. Lūdzu par. Neviens. pardonnez moi les, les amendements quatre vingt quatre quatre vingt deux Tātad 84, 85, 182, 84, 84, 84, 83. Referents visur ir pret. Vai mēs šeit varam balsot blokā? Varam piekrist? Labi, tad balsām blokām par šiem četriem grozējumiem par neviens pret šie četri grozījumi tiek noraidīti. 03, 02, 011 referents ir pret šiem grozējumiem par. Paldies! pret noraidīts. 61,79 referents ir pret. Par? Pret. Atturas. Noraidīts. 41,79 referents ir pret. Par? Paldies pret, noraidīts, nav, neviens neaturas. 41,80 um, referenti ir pret par. Paldies, pret. Atturas. Noraidīts. 43, 14 referenti ir pret, par. Paldies. Pret. Atturas. Noreidīts. Trīsdesmit viens, nulle viens, nulle septiņi, nulle viens līnijam. Referenti arī šeit ir pret, par. Pret. Paldies. Atturas noraidīts. 42,92 uh, referenti ir parēt, par, pret, paldies, atturas, nav, no, noraidīts. 31,01,08,01, uh, 46, uh, par, pret, atturas, Noraidīts. 41,67 par pret atturas noraidīts. 55,01 Ane mums ir piezīmes jāizskata. Ja līnijā 25.01.12.41.42 referents ir pret par pret paldies atturas noraidīts grozējums 43.73 24.01.01 S02 uh, Referenti ir pret, pār. Paldies. Pret. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 19 balsas pār, 18 pret, pieņemts. 31, 01, 07, 01, 42, 92, referenti ir pret, par, pret, atturas, noraidīts. Un par rezervēm. 24.01.07, 43.42 grozējums, referents ir pret, par. Paldies, pret. Man ir šaubas, pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Vous avez tous voté, le scrutin est clos. Beidzam balsot. Ir pieņemts. Nē. Nē, noraidīts. 19 balsis pret 16 pār 2 cilvēki atturs. Tagad 0102 1102 līnija, grozējums 4368. Referenti ir pret, pārslūdzu. Paldies pret. neviens neaturas, ir pieņemts. Un nākamais grozījums atkrīt. Labi. Tāda administratīvās izmaksas trešajā iedaļā. Ar to pabeigsim. Tagad kategorija 1B. Kategorijā 1B mums ir paredzēti atsevišķi balsojumi. Referente FED līnija ierosina grozījumu, kas beidzas ar cipriem 49, lai paredzētu kredītus, kas pārsniec budžeta projektu. Kurš ir par? Paldies, pret. Trīs cilvēki apturas pieņemts. Nākamais, nākamajā grozījumā atkrīt. Tagad 0104, eh, 0104. Just, just une minute, s'il vous plaît. Okay. And this is really, so we can... Voilà, pardonnez-moi. Atvainojiet, saka priekšsēdētājs. Mēs varētu balsot blakā par grozījumiem 4307, 4300, 79, 31 un 79, 37. Vai mēs varam šādi vienoties? Balsam blokā par šiem grozījumiem. Ģenerāla referenti ir pret. Lūdzu, lūdzu par šiem četriem grozījumiem. 4307, 4300, 7931, 7937. Lūdzu par. Paldies um, paredz, atturas, divi. Šie četri grozījumi ir noraidīti par rezervēm. Un, ja 13, 04, 60, grozījums 40, 60, 69, referenti ir paret, lūdzu par. Paldies. Pret. Atturas. Noraidīts. Par piezīmēm balsam blokām par grozījumiem 80, 71, 80, 70, 80, 73, 80, 72, 80, 77, 80, 74. 80-75. Uh, referente visur ir pret, balsojam blokā. Lūdzu par. Es neredzu nevienu. Pret. Noraidīts. Par piezīmēm. H1B līnija 040264, pirmais grozījums 6553. Referenti ir par. Um, par, lūdzu. Paldies, pret. Trīs ir pret. Atturas. Pieņemts. 83.41 ir identisks. Pieņems līdz ar to. 79,31. Referenti ir par. Pret, uh, par. Paldies. Pret. Paldies, atturas. Šķiet, ka noraidīts. 42, 15. Ne, 40, 72. Tā mums ir šaubas par iznākumu, un tad pārbaudīsim 79.31, sākam balsot elektroniski. Skatāju kļūt. Beidzam balsot. Noraidīts. 14 balsas pār, 19 pret, noraidīts līdz ar to 4, 4 cilvēkiem atturoties. 40, 72 referenti ir pret pār. Trīs cilvēki par pret. Paldies, atturas. Trīs noraidīts. Grozījums 6254 līnijā 040601 referenti ir par. Par. Paldies, pret. Paldies, atturas ir pieņemts. Grozījums 79.36 referenti ir pret par. Paldies. Pret. Paldies. Atturas. Neviens. Noraidīts grozījums 42, eh, 20 identisks, tātad nebalsosim. 43.41 uh, referenti ir par, uh, pārlūdzu. Paldies. Pret. 3. Atturas. 3. Grozējums ir pieņemts. Tagad 06.09.04. Grozējums 6.6.80. Referenti ir pret. Par. Paldies. Pret. Paldies. Atturas. Noraidīts. 8034 līnijā 13.03.63 referenti ir pret par. Paldies. Pret. Paldies. Atturas. Neviens grozījums ir noraidīts. Pabeidzam līdz ar to balsot par 1B kategorijas grozījumiem. Otrā kategorija. Tagad, pirms turpināt, došu vārdu ģenerāla referentei, lai viņa pastāstītu vairāk par uh, balsojumu sakarā ar otrās kategorijas grozējumiem. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribu informēt, ka balsošanas sarakstā ir izdarīts izmaiņas pēc koordinātoru sanāksmes, kurā mēs, mēs tajā vienojāmies 5 miljonu eiro tiks, tiks ielikti pozīcijā 11060, lai sniegtu atbalstu zvejniekiem, kurus iespējams ietekmē e, Krievijas sankcijas pārtikas jomā. Mums bija 30 miljonu eiro, kas bija jau apstiprināts, un tagad ir vēl plus 5 miljonu. Tā būs uh, otrā daļa, otrajā apakš um, budžeta blokā. Mēs balsosim par to, kur ir pārsniegts komisijas uh, noteiktie cipari - 5 miljoni uh, zvejniekiem, kurus ietekmēs Krievijas sankcijas. Paldies! Nav. Tas pierāda, ka komisija sistemātiski pievēršas ekonomikas lietām, rūpīgi pēta. Tās tagad pirmais apakšbloks, ar ko vēlamies atkal ieviest kredītus, ko sākotnēji paredzēja komisija. Trešā tabula pielikumā. Referents ir par. par. pret. Seši. Pieņemts. Otrais apakšbloks. Lai pārsniegtu komisijas līniju šeit. Ceturtā tabula pielikumā. Referente ir par, protams. Lūdzu par. Paldies pret. Seši cilvēki ir pieņemts. Mm, tagad um, balsojums attiecībā uz um, grozījumiem, ko nenosēc kompromiss 050203 līnija, grozījumi 621 un 872, referenti ir pret. Pārlūdzu. Divi cilvēki. Pret. Paldies. Atturas. Neviens. Noraidīts. Tagad 0502.10.01 līnija. Mutiskais grozījums, ko iesniedz referents. Referente. Tur runa ir par atsevišķu balsojumu 30 miljoniem virs uh, komisijas e, līnijas par. Paldies. Pret. Atturas. 3, 4. Pieņemts. 2, 4, 4. Grozējums. Oh, tas atkrīt. Tagad 0502 11 99 līnija. Grozējums 41,55. Eh, Referenti ir pret par, lūdzu. 3. Pret. Paldies. Neviens neturas. Noraidīts. Tagad 0509130162 un 870 referenti ir pret par. Pret. Paldies. Neviens neatturas. Noreidīts. Līnija 05021505 623 un 869 grozījums. Referenti ir pret par. Paldies. Pret. Paldies. Atturas neviens. Noreidīts. Tagad 0503010167 grozījums. Referenti ir pret. Par. Paldies. Pret. Atturas. Noreidīts. Līnija 0503-0102, grozījums 624, referenti ir pret to, par. Paldies. Trīs cilvēki par, pret. Atturas. Neviens ir noraidīts. Tagad par piezīmēm līnija 0502-0599. Referenti ir pret. Par. Par grozījumu 53-45 mēs runājam. Iepriekšējais grozījums bija kompromisa daļa, līdz ar to par to nebija jābalso. 53.45. Tagad referenti ir pret, lūdzu par. Neviens, divi, trīs, labi. Pret. Paldies. Atturas. Neviens. Noreidīts. Tagad 05020812, 5366, 42, 49, 79, 74, referenti ir par. Par. Balsosim elektroniski. Sākam balsot. Skut... Skutāju kļū. Balsošana beigusies pieņemts 26 pār 7 pret un viens ir atturējies. Tā, kurš ir par nākamo bloku? 7, 9, 7, 5, 5, 3, 6, 7 par pret. Paldies, atturas. Pieņemts.

pret. E, šaubas pastāv, tāpēc mēs balsosim elektroniski. Skatāju klū. Beidzam balsot. Noraidīts ar 19 pret, 12 par un 4 atturējās. 0503-0244 grozījums 8050 um, neatbalsta referenta, kurš par pret. Balsosim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot noraidīts ar 23 pret 12 un 2 atturējās. 05030252 4038 grozījums referenta neatbalsta. Kurš par? Paldies pret. Atturas. Noraidīts. 05030299, grozījums 6333, referente neatbalsta. Kurš par? Paldies. Pret. Un atturas noraidīts. 0504-0501 grozījums, eh, referente neatbalsta, 8333. Kurš par Paldies. Nolaidiet rokas, kurš pret. Paldies. Atturas nav noraidīts 05046001, grozījums 6332, eh, pret ir eh, referenti, kurš par. Paldies, pret. Atturas. Noraidīts. 11.06.60 grozījums 68,90 referenta atbalsta, kurš pār. Paldies, pret. Paldies, kurš atturas. Noraidīts. Grozījums 42,22. Nē, tas atkrīt jo 68, 90 tika apstiprināts. Un tad mēs varam beigt šo te otro izdevumu kategoriju. Nous en venons à la rubrique 3. Trešā izdevuma kategorija apakšbloks uh, par cipariem, kurus ir piedāvājusi komisija. Piektajā tabulā ir uh, pielikums, un uh, kurš, piekrī, kurš ir par paceliet rokas. Kurš pret? Atturas. Grozījums ir pieņemts. Otrais apakšbloks - kredīti, kas pārsniedz komisijas piedāvājumu. Pielikumā ir sastā tabula ar visām detaļām. Kurš ir par šo grozījumu? Paldies. Kurš pret? Seši pret. Neviens neaturas. Pieņemts. Un tagad dalītie balsoja 16.02.04 otrais grozījums. Referents neatbalsta. Kurš par? Paldies. Pret? Domāju, ka jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot. Thank you. Skatāj klū. Beidzam balsot. Pieņemts ar 20 pār 16 pret. 16.03.02.05 groziem 546 referenti neatbalsta. Kurš par? Paldies pret. Atturas. Grozījums ir noraidīts 16.03.04. Grozījums 1020. Referente neatbalsta. Kurš par? Paldies. Pret. Paldies. Atturas. Viens atturas. Noraidīts. 17.03.01 un grozījuma 995, kuru neatbalsta referente, kurš atbalsta? Paldies, kurš pret? Atturas. Noraidīts. Tajā pat pozīcijā 216. grozījums referenta atbalsta. Kurš par? Paldies. Kurš pret? 6 pret. Un ir pieņemts. 17.03.52 pozīcija, grozījums 41.30, referenta neatbalsta. Kurš ir par? Divi par. Pret. Paldies. Atturas. To neviens neatturas. Noraidīts. 17.04.04. Grozījums 7.89. Referente pret. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Paldies. Atturas. Nav. Noraidīts. Pozīcija 18.02.01.01. Grozījums 42.32. Referente neatbalsta. Kurš par? Viens par kurš ir pret. Paldies. Neviens neaturas noraidīts. 740. tai pašā pozīcijā. Referenti neatbalsta. Kurš par? Nav neviena par. Vai trīs ir par? Nē, viens par. Un kas ir pret? Paldies. Nav neviena, kas atturētos. Noraidīts. Pozīcija 18.02.01.02. 741. grozījums. Referentu neatbalsta. Kurš pār? Redzu trīs pret. Paldies. Atturas. Neaturas neviens. Noraidīts. 998. grozījums. Referente neatbalsta. Kurš par? Paldies. Pret. Paldies. Atturas. 3 atturas noraidīts. Tāpat pozīcijā 4, 1, 6, 4 referenta neatbalsta, kurš par. Paldies, pret. Atturas. Noraidīts pozīcija 18.02.01.03. 742. grozījums referenta neatbalsta, kurš par Paldies. Kurš pret? Atturas. Neviens neaturas. Noraidīts. 18.03.01.01 pozīcija 996. referenta neatbalsta. Kurš par? Paldies. Pret? Atturas. Neviens neaturas. Noraidīts. 411. grozījums. Referenti neatbalsta. Kurš par? Paldies. Pret. Atturas. Noraidīts. 739. Referenti neatbalsta. Kurš par? Jā, jums taisība, taisnība mums jau ir pieņemts, un tāpēc šīs atklīst, atkrīt 41, 62 tagad. Deviņdesmit netika pieņemts, tāpēc mums tomēr jābalso ir. Oui, oui, nous poursuivons le vote. Jā, turpinām balso. 739. grozījums. Referenta neatbalsta. Vérification des votes sur le 411 yeah. Alors, vote électronique. 411. Balsojam elektroniski. Bo ek. Vous avez voté? Vai nobalsojat? Balsojums ir beidzies. Par 411. Pieņemts. Trīsdesmit ir par un seši ir pret. Nu, labi. Si le 411 est adopté. Ja 411 ir pieņemts, Tad atkrīt 7, 739. Un arī 4161. Pozīcija 18.03.01.0997. grozījums referenda neatbalsta. Kurš par? Paldies. Pret. Balsosim elektroniski. Balsojums ir sācies. 997. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts ar 23 pret un 13 tikai par. 737, kuru referentu neatbalsta, kurš par Paldies pret. Paldies atturas. Noraidīts. 4, 1, 6, 3. Nē, tas jau ir atkritis. Nē, nē, nē, nav, nav, nav, nav. Es atvainoju. 41, 63. Referente neatbalsta, kurš par? Kurš ir pret? Domāju, ka ir noraidīts. Vai ir šaubas? Nē. Mēs pārējām pie 412. grozījuma. Referenti neatbalsta. Kurš par Mēs pārbaudīsim elektroniski. Balsojums ir sācies. Sur le 412. Par 412. Beidzam balsot. Pieņemts ar 19 pār un pret bija 17, 1 atturējais. Pozīcija 8.03.03, grozījums 776, referenti neatbalsta, kurš par Kurš pret? Paldies. Atturas. Neaturas neviens. Noraidīts. 1001 e, grozījums. Kurš ir par? Referenti neatbalst. Kurš par? Kurš pret? Paldies. Atturas. Noraidīts grozījums. Grozējums 4035. Referente atbalsta, kurš par? Paldies, kurš pret? Trīs ir pret, neviens neaturas. Grozījums ir pieņemts. Tā. Viss kārtībā. 43.5. pieņemts. 23.03.02.01, grozījums 40.49, kur referenta neatbalsta. Kurš par? Pret. Atturas. Divi atturas. Noraidīts pozīcija 33.02.01, 999. grozījums referenti neatbalsta. Koš par? Paldies. Kurš pret? Atturas. Noraidīts. Grozījums 752. Referenti neatbalsta. Kurš par? Paldies. Kurš pret? atturas noraidīts. 381. kuru referenta atbalsta. Kurš par? Kurš pret? Trīs ir pret, atturas, divi atturas apstiprināts, pieņemts. Pozīcija 330202 732 grozījums, kuru neatbalsta referenta. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Noraidīts. Tūkstošais grozījums, kuru referentu neatbalsta. Kurš par? Pret. Paldies, atturas. Nav. No neviena, kas atturas, tātad noraidīts. Grozījums 738. Kurš ir tāds pats kā 4195. Un referenta neatbalsta, kurš par. Paldies, pret. Paldies, atturas, noraidīts. 41,65 grozījums e, referente neatbalsta. Kurš par? Paldies. Pret? Paldies. Atturas. Neviens neaturas. Noraidīts. 406. Kuru atbalsta referente? Kurš par? Paldies. Pret? pret ir 4 pieņemts. Un tagad par piezīmēm, par nomenklatūru. 16.02.01 eh, pozīcija, grozījums 69.05 ir referenta atbalsta. Kurš par? Paldies. Kurš pret? 3 ir pret, atturas, nav neviens, pieņemts. 4009. grozījums, kuru referente atbalsta, kurš par? Paldies, pret. Atturas nav. Grozījums pieņemts. 16.03.01.01 pozīcija, kul, eh, grozījums 57.23, kurš par? Paldies. Pret. Atturs. Neviens neaturs. Grozījums pieņemts. Pozīcija 16.03.02.03.860 grozījums, kuru neatbalsta referenta. Kurš par? Pret? Paldies. Atturus? Trīs atturus grozījums ir noraidīts. Pozīcija 17.04.01, grozījums 41.36, kuru referenta neatbalsta, kurš par pret atturas, trīs atturas, noraidīts grozījums. 17.04.01. 70402 pozīcija, grozījumi 42, 46, tas ir sadalīts pirmkārt par faktoriem, kas apdraud lauksaimniecību, kur referenti neatbalsta, kurš ir par šādu grozījumu. Jā, pret. Paldies, atturas. Pieci atturas. Noraidīts ir šis grozījums, vismaz attiecībā uz to daļu, ko es nu pat pieminēju, un tagad attiecībā uz palīdzību lauksaimniekiem referente neatbalsta, kurš ir par šo grozījumu. Paldies. Pret. Atturas. Trīs atturas. Noraidīts grozījums. 79, 71 grozījums Referenta neatbalsta. Kurš par? Paldies, redzu trīs. Kurš pret? Paldies, kurš atturas? Divi, trīs atturas. Noraidīts. 18.02.01.01. Uh, Līnija 18.02.01.01.6255. Mums ir trīs atsevišķi balsojumi paredzēti. Visu pirms par neregulāro imigrāciju un referenta atbalstu par. Paldies. Pret. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Le scrutin est clos. Beidzam balsot. Labi. Ir noraidīts, jo nobalsoja vienādi. Vienāds balsu skaits pār un pret. Otrais grozējums par dzimumu perspektīvu. Referents ir par. Sākam balsot elektroniski, lūdzu. Skatāju klū. Beidzam balsot. Šī grozījuma daļa tiek pieņemta ar 19 balsīm pār 14 pret un diviem cilvēkiem atturoties. Un trešā daļa šajā grozījumā dzimumu delikāta pieeja. Referenta atbalsta. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Ir pieņemts 30 balsis pār, 4 pret un 3 cilvēki atturas. Tagad 83-43, eh, tas ir atsevišķs balsojums, par to mēs nebalsosim starp citu, jo tas nav paredzēts. Līnija 18.02.01.02 grozējums 6216 referenta atbalsta par. Paldies pret. Pārbaudām elektroniski atvainojot. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts ar 19 balsīm pār un 15 pret 3 cilvēkiem atturoties. Līnija 18.02.01.01, 62.18 grozījums, referenta atbalsta par. Balsosim elektroniski, sākam balsot. Thank you. Skatāj klū. Beidzam balsot. Pieņemts ar 99 balsīm pār un 3 pret. Līnija 18.03.01.02. Šeit ir paredzēta trīs atsevišķi balsojumus. Vispirms par neregulāro imigrāciju. Referenta atbalsta par. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Ļoti klū. Beidzam balsot. Šo grozi, šī grozījuma daļa tiek pieņemta ar 19 balsīm un 17 pret. Tad dzimuma, eh, dzimuma aspekts. Sākam balsot. Beidzam balsot. Šī grozījuma daļa tiek pieņemta ar 19 balsīm pār 16 pret diviem cilvēkiem atturoties. Un trešā daļa - neregulārā imigrācija, ieskaitot um, cilvēku kontrabandu. Referentā atbalsta par. Tas ir, uh, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Ir pieņemts 30 balsis pār un 3 pret. Kopumā šis grozījums tiek pieņemts. Tagad līnija 33.09.01. Mums arī šeit ir uh, Eh, dalīts balsojums vispirms par Dafni. Referenta atbalsta. Par. Pret. Atturas. Šī grozījuma daļa tiek pieņemta. Otrā daļa statistika, uh, ko sagroza dzīmuma aspekts uh, referente par. Par? Pret? Paldies. Atturas. Pieņemts. Trešais elements, pēdējais uh, dzīvumam jūtīga perspektīva referenta atbalsta. Par? Paldies pret. šaubas. Pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 17 balsas pār un 14 pret. Trim cilvēkiem atturoties. 33.02.02 līnija, 62.56 grozījums divās daļās. Pirmā daļa - statistiku sagroza dzimuma aspekts, referenta atbalsta. Balsosim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Nu, kā lietaupītu elektronisku sāku balsošanu. Nezinu, 31 cilvēks nobalsojis pār, līdz ar to ir pieņemts. Par uh, uh, dzimumu balstīto budžetu pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Otrā daļa tiek pieņemta ar 17 balsiem pār un 14 pret 3 cilvēkiem atturoties. Uh, 62, 56 balsošana nav paredzēta. Līnija 330302, grozījums 6167, referenta atbalsta par. Pret. Šķiet, ka šaubas tātad izmantosim elektronisko procedūru. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ir pieņemts 21 uh, uh, cilvēks atbalsta, 15 pret, 1 atturas. Esam pabeiguši līdz ar to trešo kategoriju. pourrions nous arrêter là. Mēs varētu šeit arī apstāties. Pourrions nous arrêter là, mais comme. Euh, varētu apstāties, bet tā kā ģenerāla referente ir lieliski visu sagatavojusi, varam arī turpināt šīs jautrības. Varbūt varam izskatīt, ja esat uh, ar mieru īpašus instrumentus, īpašus instrumentus. Esat gatavi turpināt? Acceptez-vous qu'on ajoute à la liste Vai vēlaties eh, tomēr pielikt eh, mūsu sarakstam eh, īpašos instrumentus, lai rīt mums nevajadzētu balsot tik daudz? Paldies priekšsēdētāji. Jā, lai tāda, bet par pirmo 1A kategoriju. Uh, šis balsojums bija paredzēts. Un par šo kategoriju mēs varam turpināt balsot šodien, bet ja pārējie nav gatavi, tad labāk atlikt uh, uz rītdienu. Labi. Jūs esat uh, suverēns jūsu apgalvojumā, vai tomēr kāds atbalsta? Nē? Depreikungs eh, ir par rītdienu, un paldies Hosē par ierosinājumu, draudzīgo ierosinājumu. Eh, ģenerāla referenta gatava turpināt. Ko teiksiet rīt? Ja šķiet, ka mums ir konsens rītdienai. Ne, bet mēs palikam, paliekam šeit. Bet paldies jums. Paldies jums par šodienu. Mēs uh, turpināsim rīt, pulksten deviņos no rīta. Uh, pulksten deviņos no rīta šī seanse tiks slēgta līdz ar to.